Un novembra protokola ir jūsu rīcībā vai piezīmes, piezīmju nav, līdz ar to protokolu apstiprinām dāmas un kungi. Eh, paziņojumi eh, kuri sēdes sākumā ir, eh, ir šādi. Es gribētu norādīt par rītdienu, ka notiks prioritārās debates.